kārtībā ir, Monika, ir debats par Monikas Makavējas ziņojumu Eiropas prokuratūru. Tālāk uz četrām minūtēm došu vārdu Makavējas kundzei. Kā referentē lūdzu. Mulțumesc, doamna președintă. Paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs tikko stundu diskutējām par terorismu, esam visi pret terorismu. Uh, terorismu veicina arī uh, krāpša, uh, to finansē uh, krāpšana, um, organizētā noziedzība un, jā, finan, viens no finansējumiem ir um, izmantot krāpnieciski iegūtas līdzekļus no Eiropas Savienības līdzekļiem. Tā ir mūsu pilsoņu nauda. 3 līdz 5 miljardi gadā tās ir milzīgas summas, kas tiek minētas. Uh, Tas tagad tā ir um, noformulēts uh, dokumentos, bet visdrīzāk, ka reālie skaidri ir uh, vēl daudz kārt augstāki. No šiem līdzekļiem tiek uh, zapts, tā ir nauda, kurai būt, jābūt izmantotai darba vietu radīšanai izglītībai. Tas, tās, tie visi ir līdzekļi, kas būtu jāizmanto mūsu dzīves uzlabošanai bet ir tā, ka tās netiek izlietotas, piemēram, nabadzības apkarošanai. Situācija ir tāda, ka mums nav efektīvu um, instrumentu, lai apkarotu krāpniecību ar ES līdzekļiem. Nepieciešams apkarot uh, krāpniecību. Tā pat labam tiek. Um, Tas pat labam tiek darīts uh, dalībvalstu līmenī, nevis Eiropas Savienības līmenī. Dažas dalībvalsts uh, rīkojas uh, ļoti efektīvi. Uh, un apkaro krāpniecību pret ēst līdzekļiem ļoti efektīvi. Citas to dara ļoti slikti, neefektīvi, un šīs atšķirības arī krimināla vajošanā attiecībā uz krāpšanām pret ēst līdzekļiem dalībvalstīs un šīs atšķirīgas ir par iemeslu tam, lai mēs izveidot Eiropas prokuratūru, lai krāpšana ar ES līdzekļiem varētu tikt efektīvi apkarot. Tādēļ mums ir nepieciešams Eiropas ģenerāla prokurors. Šāda, šāda amata izveide novadīs pie tā, ka krāpniecība tiks apkarota plašāk, arī plašākā dimensijā un naudas atgriešana nozīmētu to, ka daudz vairāk naudas tiktu atgrieztas valstu kasēs, un to varētu izmantot pilsoņi. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka mēs visi šeit Eiropas institūcijās esam atbildīgi par es naudas um, saglabāšanu, par pilsoņu naudas uh, saglabāšanu, un tas ir tas darbs, ko es vēlos redzēt no izmeklēšanas, no un līdz uh, um, tiesas spriedumi un attiecībā uz uh, tiem, kas uh, um, ir uh, veikuši nelikumīgas uh, darbības. Uh, mums uh, ir nepieciešama šī Eiropas uh, prokuratūra. Tajā būtu jāstrādā uh, prokuroriem, kas ir specializējušies uh, krāpniecības apkarošanai, daļa strādās centrālajā birojā, daži strādās dalībvalstīs, taču visi būs pakļauti Eiropas prokuratūrai un strādās tās ietvaros. Nu, salīdzinājumam, mm, piemēram, tādi dati. Kā krāpniecības apkarošana var uh, koordinēt? Ja mēs apkarojam kādu organizētu noziedzību, kas darbojas vairākās dalībvalstīs un veids krāpnieciskas darbības pret ES līdzekļiem, kā mēs varētu atbildēt tikai kopīgi eiropeiski izmantojot tās iespējas, kādas ir apvienojot prokuroru darbu no dažādām ES valstīm jāstrādā ātri un efektīvi, lai šādām krāpnieciskām organizācijām neļautu strādāt ir uh, paredzēts arī izmeklēšanas procedūras. Uh, izmeklēšanas tiek veikts vienmēr arī dalībvalstīs, vienmēr atbilstoši atbilstošās dalībvalsts uh, jurisdikcijai un, uh, protams, saglabājot arī aizdomās turēto uh, pamatiesības. Paldies. Komisāra uh, Jurova. Paldies. Tagad vārds komisārai Jurovai. Lūdzu. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Ļaujiet man sākumā izteikt pateicību Mākovei kundzei un visiem ēnu referentiem par intensīvo darbu pie šī dosjē. Šis pagaidu ziņojums atspoguļo parlamenta nostāju ļoti skaidri, un man ir prieks, ka tajā ir pausta atbalsts, tajā ir pausts atbalsts eh, komisijas vēlmei izveidot Eiropas prokuratūru, kas būs eh, iestāde, kurā apkaros uh, naudas izkrāpšanu no Eiropas fondiem un ka tas sāks darboties 16. gadā. Šāda prokuratūras izveide palīdzēs eh, mainīt situāciju eh, tad, kad ir eh, krāpniecības gadījumi no Eiropas Savienības līdzekļiem. Sarunas turpinās ar padomu un tās ir sarežģītas. Mēs cenšamies nodrošināt Eiropas prokuratūras neatkarību. Un e, vēlos līdz ar to pateikties jums par to, ka atbalstījāt atvērtu, caurskatāmu procedūru iecelšanai amatā Eiropas prokuratūrā. Tāpat e, ir nepieciešams stingri un skaidri noteikumi. E, ta, pienākumu sadale prokuratūrai, jābalstās uz objektīviem kritērijiem, darba procedūrām tur jābūt saskaņā ar līgumiem, pamatiesību hartu un Eiropas eh, cilvēktiesību hartu konvencijas atvienojas. Un mums ir nepieciešams eh, būt atvērtiem, mums nav šablona, no kura kopēt, mēs nevaram uh, pārkopēt kaut kādas procedūras no citurienes. Komisijai ir bažas vai pārobežu izmeklēšanas režīms, kas ir paredzēts prokuratūrai, būtu jāveido tā, kā to nosaka izmeklēšanas rīkojuma direktīva veicinot arī sadarbību tiesiskajā jomā starp dalībvalstīm, bet eh, tas varbūt nav tik labs risinājums Eiropas prokuratūrai, kas darbosies kā viena iestāde. Manuprāt, kompetenču pārnese Eiropas Savienības krāpniecības gadījumos prasa īpašu režīmu pārobežu izmeklēšanas gadījumos arī, kad eh, tiek pilnībā ievērots procesuālās tiesības un harta. Tam būtu jāatspoguļo arī operatīvās vajadzības un līdz to, eh, vai tā vajadzētu būt atšķirīgai no starpvaldības sadarbības eh, instrumentiem, piemēram, tiesiskās autorizācijas procesu tiesiskuma jomā, kurā prokuratūra tad strādās kā nedalāma Eiropas iestāde, nav nepieciešams eh, dublēties eh, tiesiskā autorizācijām, lai īstenotu izmeklēšanas pasākums. Šim priekšliekumā būtu jāparedz, ka Eiropas Savienības tiesa ir tā, kas eh, veids tiesisko pārskatīšanu visiem aktiem, kur skar prokuratūras darbību. Mēs nerunājam par duci gadījumu gadā, mēs runājam par simtiem vai pat tūkstošiem gadījumu un izskatāmo lietu. Līgums prasa no mums izveidot konkrētu sistēmu, kas būtu pielāgota Eiropas prokuratūras īpašai situācijai Tas, ko mēs esam ierosinājuši, pilnībā atspoguļo tiesības uz tiesisko aizsardzību un institucionālo nostāju, kā Eiropas Savienības tiesa, kas ir Eiropas Savienības tiesību aktu vienīgā interpretētāja. Paldies, komisārs kundze, juridisko jautājumu komitejas vārdā Negresku kungs. Jā, paldies, esmu ļoti eh, gandarīgs eh, par eh, to, ka šis starpposma ziņojums par Eiropas prokuratūru var tikt pieņemts. Esmu ļoti apmierināts ar to, ka varēja izstrādāt atzinumu, un paldies kolēģiem komitejā. Kopā mēs spējām šo ziņojumu izstrādāt rekordīsā laikā. Un šodien eh, juridiskās komitejas vārdā es eh, gribu mm, teikt, ka atbalstam Eiropas prokuratūru, tā apkaros krāpniecību Eiropas līmenī. Taču trīs domas netika ietvertas uh, šajā ziņojumā. Proti Eiropas prokuratūras neatkarība attiecībā uz partijām un to iecelšanu, kas strādās. Otra pamatdoma ir integritātes pamatiesību saglabāšanu. Tas viss ir jāievēro sadarbojoties pārrobežu kontekstā. Es vienalga balsošu par šo ziņojumu jo domāju, ko mm, efektīvāk varēs apkarot krāpniecību Eiropas līmenī, izmantojot tieši šo Eiropas prokuratūru. Paldies! Paldies! Tagad runātāja dažādu frakciju vārdā. Pirmā uzstāsies Greslis kundze. Priekšsēdājs kundze, komisārs kundze, dargie kolēģi un kolēģis, sam diskusijas ir ļoti nozīmīgas un mm, nozīmīgākais partners nav klāt, proti padoma. Uh, Uh, Priekšsētājs kundze, varbūt jūs varat konstatēt, kādēļ uh, mēs uh, uzklausīšanas procedūrā esam un padomi ir lēma pieņēmējis, kādēļ Latvijas prezidentūra nav klāt šajā sēdē. Un gribu teikt, ka tas, kas pat laban ir iesniegts attiecībā uz Eiropas prokuratūru, padomas diskusijās nav pietiekams skatīts. Mums jābūt veiksmīgiem šajā darbā. Un jāatgādina padomēji, ka mums ir nepieciešama efektīva, ātri strādājoša iesta, iestāde. Mums nav vajadzīga tāda, kas būtu ļoti lēna strādājoša, un tai jāapkaro mm, no, uh, krāpniecība. Esmu vīlusies par dokumentu, kas ir izstrādāts. Es esmu pati līdz uh, autora dokumentam par to, kas uh, būtu jādara Eiropas prokuratūrai. Ir bijuši pieci trilogi, mums ļoti grūti pavirzīties uz priekšu. Uh, dalību valsts, sadarbojoties dalību valstīm un redzam, ka tieši tas, ka šeit nav kompetences Eiropas līmenī, bet mums tieši ir nepieciešama kompetence apkarojot pārobežu noziedzību. Cerams, ka um, nebalsīs, nebalsosim šeit par tādu juridisko bāzi, kuras neietver PVN. Mums ir nepieciešams darbības, kas apkarotu pārobežu uh, PVN uh, uh, krāpnieciskas darbības, un mm, situācija tāda, ka ciešam no tā, ka darība valstis. A, nevienmēr sadarbojas ārkārtīgi intensīvi. Mums jāpanāk tas, lai padomi ar mums diskutētu visādi citādi. Eiropas prokuratūras jautājumos nenotiek darbība tāda, kādu mēs vēlētos. Greslas kundze zilās kartas jautājums. Van Štorši kundze to uzdos. Greslas kundze, es atbalstu to, ka jūs esat par, jūs noraida to, ka Eiropas prokurora amatu ieviestu, taču atbalstat pārobežu sadarbību un vai piekrītat tam, ka ir jāveido šī starprobežu sadarbība, bet es nav valsts un šeit ir valdzīgs valsts prokurors. Lūdzu, paskaidrojiet, es nav valsts un tai nevar būt valsts prokurors, ne valsts, ne starptautiskai sadarbībai. Fanštorskundze, es esmu Par uh, Eiropas prokuratūras uh, ieviešīgums nosaka to, kā tas ir uh, izdarāms. Šim Eiropas uh, prokuroram jāsāk darboties, tas sāks darboties. Tā ir likumdošana, kas ir. Uh, uh, nozīmīga, ir nepieciešams apsūdzības cēlēs, un tas ir nepieciešams, un tas sāks darboties arī pēc iespējas ātri. Kolēģi, es zinu, ka ir daudz, kas vēlas atsimtot uzdās zilās kartiņas jautājumus, bet mums vienkārši tam nav īsti laika, un tāpēc es pārēju pie nākamā runātāja sarakstā un došu vārdu Kaufmanas kundzei uz minu attiecīgo laiku. Paldies, um, priekšsēdājs kundze, komisārs kundze. Kaitējums es budžetam ik gadu proti kaitējums uh, Eiropas nodokļu maksātājiem, mm, uh, kas izriet no krāpniecības, to nemaz nezinām, 500 miljonu vai 2 līdz 3 miljārdi, tie ir tikai vērtējumi. Taču tas, ko zinām, ir tas, ka ES veicināšanas līdzekļu krāpšanas gadījumu nacionālās līmeņos nav īsti atbilstoši. Ir laiks radīt Eiropas prokuratūru tā, kā Lisabons līgumā tas ir paredzēts. Fanš Storčs kundze var iepazīties vēl ar šo dokumentu. Eiropas prokuratūrai jāsāks tās darbs krimināla vajāšana pret ES interesēm pārobežu kontekstā, ja apkarot tie nav vienkārši tādi kā džentlmeņu vienošanās pārkāpšanas gadījumi Eiropai jādarbojas savās interesēs, aizstāvot pilsoņu intereses. Mūsu frakcija atbalsta prokuratūras izveidi, Eiropas prokuratūras izveidi, tas būtu nozīmīgs solis lai aizsargātu ES finanšu intereses, un tā būtu arī ļoti nozīmīga, lai stiprinātu uh, kopējo Eiropas tiesisko telpu. Pat labam dalībvalsts ved sarunas par to, kāda būs uh, Eiropas prokuratūra un uh, galu galā padomei jālemj vienbalsīgi. Uh, diemžēl parastajā likumdošanas procedūrā parlaments nav iesaistīts, taču padomēji jāzaņ pat, ja nav klāt. Ceru, ka šī ziņa tiks nodota padomē jāzina, ka a, tam ir nepieciešama parlamenta piekrišana. Tādēļ otrais starposma ziņojums ir tieši īstajā laikā sastādīts, jo nosūta ļoti skaidras ziņas dalībvalstīm un to sarunvedējiem. Mūsu frakcijas vārdā gribu teikt, ka tāda blanko še, čeka baltā, baltās neaprakstīts labs no mūsu puses nebūs. Mēs vēlamies prokuratūru, kas būtu neatkarīga, neatkarīgi no jebkuras dalībvalsts ietvertnes. Un šeit ir nepieciešama ne tikai caurskatām procedūra prokuroru iecelšanai, bet gan parlamentam jātiek iesaistīta personālī izveido gan e, Eiropas ģenerāla prokuratūra, gan prokurora izveidā. Otrkārt, mēs gribam skaidru nodalījumu par kompetencēm starp Eiropas prokuratūru un nacionālajām iestādēm. Eiropas prokuratūrai jāstrādā. Ja efektīvi, tas ir trešais punkts, taču tikpat nozīmīgs ir tas, lai procedurālās tiesības apsūdzētājiem tiktu saglabāts un, protams, augsts datu aizsardzības līmenis ir jānodrošina. Un bez tam mēs esam pret uh, viedokli, kas ir uh, dažās galvaspilsētās, proti tāds, ka Eiropas prokuratūras darbs var būt tāds kā uh, blakus darbs un uh, tikai daļlaiks tam var tikt izmantots. Aicinām padomju uh, vērot mūsu liedokli, un tas uh, no tā būs atkarīgs arī, uh, cik tālu atbalstīsim šo projektu. Paldies! Thank you! Um... Lielas paldies, Kaufmanas kundzei! Jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, bet, kā jau teicu, vairāk par vienu jautājumu uh, neļaušu uzdot, uh, bet vai jūs esat gatavi atbildēt uz Jureka kunga jautājumu? 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Priekšādātāji, paldies! Eiropas Savienībai nav pašai savu līdzekļu. Mēs te runājam par līdzekļiem, kas kārtējo reizi nāks no pilsoņu kabatas. Vai jums nav bail, ka tas varētu notikt tā, ka radīsies kaut kāda veida pretrunas domstarpības starp Eiropas prokuratūru un dalībvalstu prokuratūram. Tajā, ka varētu zust, piemēram, efektivitāte šo abu līmeņu institūciju samazināšanā, vai tā nav kārtējā centralizācija? Nē. Kolēģi, gluži otrādi pēdējo desmitgažu uh, pieredze rāda, un Makovei kundze referenta arī par to runāja, ka diemžēl daudzās dalība valstīs nav efektīva izmeklēšana un uh, augstas uh, summas uh, um, ir um, zaudētas krāpniecība rezultātā. Un tādēļ šis Eiropas prokuratūras uh, projekts ir, un toreiz konventā strīdējos līdzi par to, ka cīnoties pret finanšu interešu pārkopumiem ir jārada šī Eiropas prokuratūra. Paldies! Paldies, nākamais runātājs sarakstā Timotejs Kirkops. Lūdzu, vienu minūti. Priekšādātā, paldies! Komisārs kundze, mēs, protams, visi zinām, ka cīņa pret krāpniecību ir politiska prioritāte. Tas gal galā apdraud demokrātiju un mūsu brīvību, un tomēr es uzskatu, ka mums vajadzētu pievērsties to daudzo instrumentu uzlabošanai, kas jau ir mūsu rīcībā, piemēram, OLAF, Eirojust, Eiropol, IAO un PAF direktīva. Mums nevajag atkal solīt vairāk naudas un atņemt uh, kaut kādam instrumentam, kas atņem dalībvalstīm to suverenitāti. Mums vajadzētu drīzāk īstenot to, kas jau izstrādāts un apstiprināts. Visefektīvāk pret krāpnošu krāpniecību var cīnīties, to vispār uh, apturot pašā saknē. Es domāju, to, tajā viss esam viensprāts. Vienkār, un to var darīt vienkāršojot noteikumus attiecībā uz ES budžeta izmantošanu budžetu pārskatāmību, un te nu gan mēs varam daudz ko darīt. Kārtējais likums, kārtējā aģentūra, kārtējais risinājums, kas it kā piemērots pilnīgi visām situācijām, bet problēma ir tik daudzšķaitnāja, ka tas nevar tikt atrisināt ar šādu vienkāršotu risinājumu. Paldies, Kirkop, kungs, vai esat gatavs atbildēt uz zilās kartiņas jautājumu? Pilnīgi noteikti. Jakovičs kungs vēlas tos dot lūdzu. Paldies par to, ka pieņemt manu zilo kartas jautājumu. Jautājums ir sekojošs. Kā mēs varēsim kontrolēt naudu, kas no es nāk ne tikai dalību valstīs, bet kā mēs to trešajās valstīs kontrolēsim? Nu, piemēram, valstīs, kas ir uh, iestāja kandidātas un no ES fondiem tiek uh, finansējums sniegts. Un mans jautājums, jautājums arī Makovē kundzei, vai uh, pareizi ir tā, ka tas, kas dod naudu, tam ir tiesības kontrolēt, kā līdzekļi ir e, izmantoti, un ja nauda nav izdota pareizi, vai ir tiesības arī sankcijām? Uh, Jautājumu varēs dot tikai Kirkop kungam. Es savās piezīmēs skaidru un gaitus pateicu, ka mums jau ir virkni aģentūra, kas ir pieejama šāda veida darbībai. Un es, protams, būtu pirmais, kas kritizētu šīs aģentūras. Es tā, to arī daru regulāri, jo es nedomāju, ka šīs aģentūras vienmēr dara to, kas ko tām vajadzētu darīt. Un, protams, ka Eiropas resursa aizsardzība ir ļoti svarīga, tas ir prioritatīvs jautājums, bet es negrasos apgalvot, ka šī konkrētā ideja par jaunas aģentūras izveidi nesīs kaut kādu veidu progresu šai ziņā. Arī šo citu aģentūru darbā nedomāju, ka tās tāpēc labāk varēs pildīt savus pienākumus. Vairs mums vajadzētu pievērsties tam, kas mums jau ir un uzlabot pašreizējo darbību, nevis domāt par kaut ko jaunu. Nākamais runātājs Mišalkungs priekšādātāji. Šī ziņojuma pieņemšana Eiropas parlamentam ļaus nosūtīt spēcīgu ziņu e, padomēji, jo mēs sakam jā Eiropas prokuratorai, bet nē birokrātiskai struktūrai, kas maksās ļoti daudz, kas būs atkarīgi no dalību valstīm, kas savukārt savā starpā neredz sastopas ar pretrun pretrunām un kas cīnās par saviem, savu suverenitāti par katru cenu. Cīņa pret krāpniecību ir ētikas jautājums, tas ir ļoti svarīgs, ja vēlamies tiesiskumu šai struktūrā, kas ir Eiropas Savienība. Nedrīkstam nesodām rīkoties um, daudziem, un pret to ir jāvēršas. Un, protams, ka darbība, nu, nedrīkstam pieļaut to, ka šīs jaunās struktūras darbība būs atkarīga tikai no dalību valstu labās gribas. Nē, šai jaunajai struktūrai ir jābūt neatkarīgai, jāaizsargā sabiedrības intereses, e, tai jābūt saturīgai, jēgpilnai, jāpiedāvā gandrīz pilna pilnmēra kontroli par visiem ES budžeta līdzekļiem. Tādā veidā šī prokuratora varēs dot būtisku pievienoto vērtību uh, un Eiropas parlaments savā ziņojumā piedāvā virkni ļoti konkrētu pasākumu, kas tiek virzīti tieši uz šo mērķi. Kaufmanis kundze arī teica, ka jādomā arī par to, kā tiek iecelt šis prokurors, kā tiek sadalītas kompetences starp Eiropas prokuro, prokuratūru un citām Eiropas struktūrām. Un tā, lai nebūtu tā, ka šīs reālās pilnvaras tiek kaut kādā veidā sašķeltas un sadalīts, gribu atgādināt, ka Eiropas parlamentam tomēr būs pēdējais vārds sakāms par šo ideju un domu, un es domāju, ka mēs to atbilstīgi arī spēsim pateikt. Paldies! Paldies, turpina priekšsādātāji. Ir zilās kartiņas jautājums jums. To vēlas uzdot Uja Dočkī kungs jums. Šķiet, ka jūs gan nesat savā vietā. Līdz ar to jāsaka grūti mums arī jūsu vārdu pareizi izrunāt. Mišelkungs, vai jūs pieņemat šo zilās kartiņas jautājumu? Jā, 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Priekšādātāji, paldies. Jāsaka, jūsos klausoties, un tos starp, arī citās uzrunās klausoties, manī rodas tādas zināmas bažas. Ir tik daudz šeit dusmu, neusticēšanās, šaubu attiecībā pret dalību valstīm un viņu juridiskajām struktūrām. Un tad pavisam konkrēti gribu jums uzdot šādu jautājumu. Šis te jaunais tiesība akts par Eiropas prokuratoru nevar tikt palaists e, darbībā, kamēr visas dalībvalstis tam nav piekritušas. Un ja jums patīk šāda veida tik ļoti centralizēts risinājums, un jūs izrādat šo neusticēšanos pret dalībvalstīm, priekšādātāja runātāja pārtrauc, jums bija 30 sekundes jautājumu uzdošanai, jūs to jau krietni pārkāpāt, tad es nezinu, vai jūs esat uzdevis šo jautājumu jau vai nē, bet nē. Tikai 30 sekundes, vairāk nē, jūs to labi zinājāt. Mišelkungs, vai jums ir kas sakams? Varbūt jūs sapratāt, ko, kas tiek jautāts. Nu, jautājums, protams, bija par to, vai es neusticos dalību valstīm. Es neusticos atsevišķām dalību valstīm, pilnīgi noteikti. Uh, jo mēs esam piedzīvojuši, kāda šie krāpniecības e, prāvas, tiesprāvas ir uzsāktas, un tās saistītas pārsvarā ar vienām un tām pašām dalību valstīm. Un tas, protams, pārsvarā notiek viņu pašu intereses vārdā, un suverenitāte te tiek, tiek uzstāts uz suverenitāte, kas tā visa rezultātā ļauj dalību valstīm izvairīties no atbildības, un to nedrīkst pieļaut. Šī iemesla dēļ atbalstu centralizāciju priekšādātāja runātāja pārtrauc, jums arī nav vairāk laika atbildēt atbildes sniegšanai. Paldies, godātie kolēģi! Mēs jau esam iekavējuši darbu, un 30 sekundes paredzēts gan jautājumu uzdošanai, gan lai sniegtu atbildus to. Tālāk uz, uz minūtu došu vārdu Karīrīnai Ronjai. Priekšsādētāji, paldies! Es domāju, ka ir vienkārši neticami, ka tas priekšlikums, ko mēs šeit apspriežam, apgalvo, ka ir 11 dalībvalsts, kas ir izmantojuši dzeltenās kartītes iespēju, tāpēc, ka uh, parlamenti uzskata, ka šādi tiek pārkāpta uh, eh, nacionālā suverenitāte. Manuprāt, tas ir mm, nozīmē jau, ka tiek iets pārāk tālu. Uh, Dalībvalsts taču var noteikt paši savus prioritātes, te brīdī, kad mēs runājam arī par to, kādos gadījumos Eiropas prokuratora tiek iesaistīta. Atcerēsimies, ka mēs šeit runājam ne tikai par sadarbību starp valsts prokuroriem dalībvalstīs, nē, runājam par Eiropas prokuratūru, kam būs ekskluzīvas, izslēgt pilnvaras, un tāpēc jāsaka, kritika no dalībvalstīm var zināmā mērā saprast Šāda ES prokuratūra šķiet varētu pat savās pilnvarās iet tālāk par to, ko dara dalību valstis. Un es domāju, ka mums vajadzētu šo dokumentu noraidīt pašos pamatos. Paldies, nākamais runātājs uz vienu minūti ir Albrehta kungs. Jā, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies referentei Makovejas kundzei par um, intensīvo darbu. Ja ir pareizi, ka mums ir uh, rezultāts starp ziņojums, kas tagad tiks uh, nosūtīts padomē, jo mēs, kā Eiropas parlaments, nesam koplēmuma procedūrā, bet gal galā drīkstam teikt jā vai nē. Līdz ar to signāls ir ļoti skaidrs, ja dalība valsts, kuras diemžēl atkal nav klāt šajās diskusijās, uh, to vēstījumu, ko tagad šeit nosūtam, nepieņem, un tās izmaiņas, kuras paredzam tagad neiestrādā savā priekšlikumā, tad nebūs atbalsta šādai mm, prokuratūrai. Tas jāzina dalību valstīm. No otras puses ir skaidrs, ka šajā parlamentā plašs vairākums jau ilgāku laiku mm, atbalsta šādas uh, Eiropas prokuratūras izveidi, tad mēs um, paliekam pie tā, Taču ir jābūt vienotiem noteikumiem, augstas vienoti standarti, uzticamība un ir jābūt skaidram, no kā šī prokuratīva pārņem savu darbu. Paldies! Arī jums vēlas uzdot zilās kartiņas jautājumu, Van Štorkas kundze. Vai jūs piekrītat atbildēt uz to? 30 sekundes. Albrecht kungs, jūs atzinīgi vērtējat Eiropas prokuratūras izveidi, it īpaši tādēļ, ka atsevišķās dalībvalstīs ir problēmas. Uh, apkarot ES eh, e līdzekļu krāpniecību. Vai pareizi ir tā, jo es, kā atsevišķām darību valstīm ir problēmas ar jurisdikcijas eh, ieviešanu, un tad mums ir jauna iestāde, jāievēš ES līmenī, kas nav saistīts ne ar kādu valsti, ja atsevišķās valstīs ir problēmas. Es nesaprotu, kā jūs to varat atbalstīt. Manuprāt, tā ir masīva iejaukšanās. Uh, Uh, valsts uh, suverēnās uh, lietās. Prokuratūra ir masīva iebraukšanās valsts lietās. Paldies. Tagad 30 sekundes atbildēju. Jā, Fons Štorčkons, man liekas, ka jūsu jautājums ir absolūti piepildīts ar valsts tiesību nezināšanu. Protams, ka mums ir valsts institūcijas Eiropas un starptautiskā līmenī. ES ir. Uh, Uh, radīt, uh, sadalot dažādu, uh, uzņemoties dažādu valstu suverenitātes um, punktus. Un tas pats ir starptautiskā līmenī redzams, vai jūs apstrīdēsiet to, ka starptautiska krimināla tiesa ar savu prokuroru būtu uh, solis atpakaļ un iejaukšanās mūsu valsts suverenitātei. Nē, tas ir progress un tādēļ pareizi iet par šo ceļu. Paldies. Nākamais runātājs uz vienu minūti ir Ferēras kundze. Priekšādētāji, paldies cīņa pret korupciju un noziedzību, kā arī vēlme nodrošināt to, ka valsts resursi tiek tērēt atbilstīgi, protams, ir arī daļa no Itālijas piecu zvaigžņu kustības politiskās programmas, un tāpēc mēs priecājamies, ka tiks izveidot šāda neatkarīga prokuratūra, prokuratūra, kas būs neatkarīga no politikas un varēs labot visus tās neefektīvos trūkumus pašreizējā politikā, kā rezultātā piekrāpt tiek nodokļu maksātāji efektīva prokuratūra, efektīvai prokuratūrai ir, prokuratūrai vajadzīgs stabils tiesiskais pamats. Un mēs patiešām ceram, ka ar šo direktīvo, direktīvu tās tiks nodrošināts, tā jāapstiprina pēc iespējas ātrāk. Te runā arī par tādām lietām kā PVN krāpšanas apkarošana. Jāsaka, ka šādai prokuratūrai būs jādarbojas ļoti plašā mērogā. Jāskat arī tādi pārkāpumi, kas iet ārpus finanšu interesēm, tā kā tas paredzēts sastajā līguma pantā, kur tiek runas par organizētu noziedzību un arī dzen mafiju. Paldies uz, Filip, uz vienu minūti, Filipo kungs, lūdzu. Raugoties uz uh, politikas solīti pa solītim, Brisele uh, piedāvā risinājumu, kas ir pilnīgi pretējs dalībvalstu uh, praksē. Uh, un uh, vēlme ir tāda, lai Brisels šis radītā uh, iestāde būtu ļoti spēcīga un aizvietot nacionālās uh, iestādes, uh, līdz ar to tiktu izdzēstas uh, uh, nacionālās uh, kompetences arī Francijas un uh, citas. Ja kopš senajam laikam līdz pat šīm uh, dienām pastāv šī valsts struktūra un mm, to atsaukt un uh, atstāt pilsoņus viens pašus pret šādu institūciju, kas nav nekādā veidā saistīta ar citām struktūrām un satīklojumu, tā nedrīkst. Francijas tiesvedībā vienmēr viss notiek tā, franču tautas vārdā un uh, no. Uh, ir, mums jāatgriež robežu jautājums, lai apkarotu uh, situāciju, ka um, ieroči no vienas valsts uz otru tiek pārvietoti. Un ES ir uh, monstrs, uh, birokrātisks, uh, ir um, neliederīgs un uh, birokrātisks veidojums. Paldies. Negresko kungs vēlas jums uzdot zilās kartas jautājumu. Vai jūs akceptēsiet? Lūdzu. Entendu, uh... Es jūsu vārdos. Uh, ieklausījos, bet, piemēram, Bulgārijā un Rumānijā ir verifikācijas un pārbaužu mehānisms. Tas ļaus mums spēcināt mūsu juridisko sistēmu, bet tā nav politiski iekrāsot nekādā vietā. Vai jūs domājat, ka tiesvedība ir kāda nacionalitāte? Es tā nedomāju. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs domājat, ka nebūs korektas tiesvedības es līmenī? Atbilde. Nē, es domāju, ka uh, ties, juridiskā joma, kā nauda, robežas ir likuma daļa un tā ir. Tas ir valsts uzdevums, līdz ar to nav tāds, tāds Eiropas tauts, līdz ar to nevarētu būt uh, Eiropas tiesvedības, kā nevajadzētu būt supranacionālajais tiesību, Eiropas naudas budžeta, e, Eiropas līmenī, kas būtu uh, supranacionāls virs parastajiem budžetiem, un tas ietekmē suverenitāti un cilvēku suverēnās tiesības, un vienmēr zinām, ka jā, tiek at... runātājs tiek pārtraukts. Nākamais runātājs pusotra minūte - Zverkungs. Neprej iskrene čestitke poročevalki Moniki Makovej za njeno delo. Jā, paldies. Es vēlētos atzinīgi izteikties eh, par Makovei kundzes eh, paveikto darbu strādājot pie šī dosie. Manuprāt, šis ir vēsturisks lēmums izveidot Eiropas prokuratūru. Mēs jau dzirdējām, cik daudz naudas eh, tiek zaudēts cik daudz Eiropas nodokļu maksātājs zaudē katru gadu. Dalību valstis nespēja pietiekami efektīvi apkarot krāpniecību. tikai viena trešdaļa no visiem gadījumiem, kas tiek atklāti, beidzas vēlāk ar apsūdzībām. Mums ir nepieciešams e, izveidot neatkarīgu iestādi, kas spēs turpināt šo cīņu. Un tikai balstoties uz šādu režīmu, darbs varētu būt e, pietiekami efektīvs. Ja tas būs kārtējais uh, tīģeris uz papīra, tad, kas balstīsies tikai uz koordināciju, nekas nemainīsies. Eiropas prokuratūrai nepieciešama leģitimitāte, un tā to var saņemt ar Eiropas parlamenta palīdzību. Mums ir jāsadala Olaf, Eiropola, Eurojust eh, darbība, mums tas jādara balstoties uz tiesisko ietvaru. Paldies. Zilās kartas jautājums, Zverakungs, vai jūs no Zanīkunga pieņemat jautājumu? Jā, lūdzu, Zanīkungs. Yes, you have the floor, Mr. Sani. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tulajdonképpen... Paldies. Mans jautājums. To gribēju būtībā uzdot Greslas kundzei, taču varu uh, uzdot to arī šeit kamēr vēl nav izveidota šī institūcija. Noziegumi turpina pastāvēt. Diemžēl korupcija, diemžēl notiek valstu līmenī. Un ko jūs darīsiet šī procesa laikā, lai apkarotu? 30 sekundes atbildēju. Jā, paldies. Eiropas prokuratūra kā tāda varētu šādus gadījumus novērst. Tajos gadījumos, kad dalība valsts nekorekti rīkojas, nepareiz rīkojas un necīnās pret korupciju. 31% gadījumu Olaf rekomendācijas tiek īstenotas dalībvalstīs tikai 31% gadījumu. Un tad nu rodas jautājums cik vispār no šīm lietām tiek noslēgts, varbūt pat vēl mazāk kā 31%. Šis birojs, šī proktora mums ir vajadzīga. Paldies, nākamais runātājs uz vienu minūti. Nīdermullerkungs, lūdzu. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Paldies, priekšsēdājs kundze, komisārs kundze. Es eh, domāju, ka mums ir nepieciešama Eiropas prokuratūra. Arī tādēļ, ka mm, ir dažādas eh, dalībvalsts ES, kas saskars ar eh, mm, lielām problēmām saistībā ar ES līdzekļu neliederīgu izlietošanu, korupcija politikas iejaukšanās, politikas un korupcijas saikne. Tās ir tie noziegumi, kas noved pie mm, uzticības zuduma, un tas noved pie tā, ka cilvēki neticēs, ka neredz to, ka ES ir domāt, lai cilvēks atbalstītu. Mums ir nepieciešama Eiropas prokuratūra, kas būtu pilnīgi neatkarīga no dalību valstīm, jo mēs zinām, ka ir dalību valsts, kuras um, neievēro kopējos noteikumus un necīnās pret uh, korupciju, nevēlas to. Tādēļ mums ir nepieciešama neatkarīga EPPO, uh, jeb Eiropas prokuratūra. Paldies! Stevens kungs, vienu minūtu, nākamais runātājs. Dank u wel, voorzitter, beste. Stevens kundze, paldies, kolēģi! Es atbalstu efektīvu cīņu pret krāpniecību un uzskatu, ka valstu, valsts līdzekļi jātērē, jātērē atbalstīgi. Un tomēr tas nenozīmē, ka šādas Eiropas prokuratūras izveida nu, kā tādas neatkarīgas Eiropas struktūras radīšana ir tas īstākais risinājums. Mums jau ir Eirojust, kas taču atbildīgs par tiesisko sadarbību starp valstīm. Mums ir Olaf, uh, kam vajadzētu cīnīties pret administrācijas krāpšanos. Respektīvi, pastāv ļoti daudz mm, struktūru, kas jau efektīvi var panākt mūsu mērķus. Šādas prokuratūras izveida nozīmē, ka mēs vēl tikai tālāk šķērdējam nodokļu maksātāju naudu. Ja skatīsimies uz attiecīgo līgumu pantu, tad redzēsim, ka mums pašreizējos eirojust noteikums vajadzētu ņemt par pamatu atspērienu akmeni. PAF direktīvā jau ir runāts par šāda veida noziegumiem, un tas joprojām, gan jāsaka, šis eh, nians joprojām tiek apspiecis tikai un vienīgi trilogā. Es domāju, ka komisijas priekšlikums gan laika ziņā, gan saturiski ir visai nepareizs. Kāda jēga izstrādāt kaut kādas rekomendācijas padomē šobrīd? Tad tas ir kaut kāds priekšnosacījums tālākai vienošanās panākšanai. Paldies, nākamais runātājs uz pusotru minūti. Dārtmutas Lords, lūdzu. Vēl tikai vakar Francijas prezidents bezkaunīgi eh, izrunājās eh, deputātu priekšā sakot, ka Francija nekad mūžā neļaus mainīt to, ka parlamentam ir jā, sesijas jānotur Strasbūrā. Nu, tā vien šķiet, ka šis cirks un traukšanās Strasbūru turpināsies uz mūžiem. Šī viņa balss, manuprāt, būtu lieliska, lieliska lieta, ko vajadzētu šādai prokuratūrai apspriest, bet tā jau gan tas nenotiks. Francijas prezidents varēs turpināt izteikt savu nicinājumu pret mums visiem. Un arī šis ziņojums, manuprāt, nicina demokrātiju pašos pamatos. Tie, kas izstrādāja Lisbonas līgumu, ļoti labi zināja, ka priekšlikums par Eiropas prokuratūru ne, nebūs pieņemams nacionālajām valdībām. Un patiešām 14 nacionālajie parlamenti jau ir informējuši par to, ka viņi izteiks veto uzliks veto šim priekšlikumam, bet tas viss tiek ignorēts. Dalību valstis taču varētu caur pastiprinātu sadarbību virzieties uz priekšu ar Eiropas prokuratūras biroju. Tāds ierosinājums tiek izteikts, tas ir vienkārši nožēlojami. Ziņojumā tāpat laikā tiek atgādināts par korupciju un krāpniecību, kas notiek saistībā ar ēst līdzekļiem acīm redzam, vairāk kā 3 miljārdi gadā tiek šādi uh, pakļaut krāpniecībai. Bet kādus secinājumus mēs izdarām? iznāk tā, ka visi šie struktūras ir kā tādi parazīti, kas tikai iztiek no nodokļu maksātāju naud, naudas un asinīm. Tas ir briesmīgi. Un tad mēs paši barojam savu iekšējo korumpētību. Šis priekšlikums ir nožēlams. Tas neatrisinās pilnīgi neko, iznīcinās tikai kārtējo nacionālās suverenitātes daļu. Vai jūs piekrītat atbildēt uz zilās kartiņas jautājumu? Jā, Greslas kundze, 30 sekundes. Dārtmut, kolēģi kungs, vai jūs uh, zinat, kā Francijas prezidents tikai aizstāv Eiropas tiesības, jo tas ir uh, fiksēts uh, Eiropas līgumos, ka Strasbūra ir vieta, kur tiekas uh, par Eiropas parlaments, un tas ir uh, tikai Eiropas tiesība aktuālais traktējums? Um, the, the, the, the, uh, Uh, typically... Nu, jautājums, protams, bija tipiski tāds smalks un sarežģīts, bet viena no sūdzībām, taču, kas ir, piemēram, manai partijai, tas, ka Eiropas tiesība akti ir stāv pāri, piemēram, Eiropas e, precedenta tiesībām, kas ir daudz labāka sistēma kā tāda. Es turklāt gribu teikt, ka ik viens, kas vispār nopietni uztver Eiropas parlamentu un tādu, kā jūs acīm redzot to dara, es uzskatu, tas viss ir tikai naudas un laika šķērdēšana, tad eh, apbrīnojam, ka jūs varat atbalstīt tādu Francijas prezidenta izteikumu, kas vienkārši bezkaunīgi paziņo šādas lietas. Priekšādātā runātāja pārtrauc 30 sekundes. Mēs, protams, esam ļoti demokrātiski un cenšamies dot vārdu pilnīgi visiem. Paldies par jūsu izteikumu. Nākamais runātājs uz vienu minūtu Mājers kundze. Jā, danke vēl, foršiter. Priekšādātā paldies. Mēs maksājam, tāpēc, ka Brisele tā saka, mēs uh, samazinam līdzekļus, tāpēc, ka Brisele tā saka, un drīz mēs arī krimināli prāvas rīkosim, tāpēc, ka Brisele tā prasa. Mēs nedrīkstam, tad mums beigās būs ne tikai Eiropas himna, Eiropas nauda, mums būs arī Eiropas prokuratūra. Uh, Taču nav brīnums, ka dalībvalsts izvēlas šīs dzeltenās kārtības sistēmu, ja bet izvēlas uzlikt veto šim priekšlikumam. Mēs jau runājam par tālāku pilnvaru izvērē, izvēršanu šai prokuratūrai. Te tiek runāts, ka viņi, piemēram, eh, skatīs vērsīsies ne tikai pret krāpniecību, bet, piemēram, pievērsīsies citiem pārobežu noziegumiem, kā bērnu nolaupīšanu un tā tālāk. Bet te Eiropai nevajadzētu jaukties iekšā. Mēs šādā veidā nevaram cīnīties pret krāpniecību, organizētu noziedzību. Tā drīzāk ir tikai tāda pilnvaru sagrābšana savās rokās. Mēs veidojam Eiropas Savienotās valstis, un tas nav pieejams. Mēs kā Nīderlands kolēģi balsosim pret šo priekšlikumu rīt. Paldies tālāk uz vienu minūti Činīčī kundze, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Eiropas prokuratūras izveide ir viens no ambiciozākajiem iniciatīvas pierādījumiem šogad krāpniecības apkarošanas jomā. Gribu teikt paldies Makovei kundzei par paveikto darbu. Mums ir jāpauž mūsu viedoklis un jānosaka vadlīnijas, kas jāievēro. Lai šis samats varētu veiksmīgi darboties, īpaši nozīmīga ir neatkarība un arī atskaitīšanās Eiropas orgānos un dalību valstīs ir jābūt aktīvai darbībai, taču darbībai nav jāpārklājas ar to, kas notiek dalību valstīs. Mums ir nepieciešami efektīvi instrumenti izmeklēšanai un sodīšanai. Protams, ka jāievēro arī ir apsūdzēto tiesības. Paldies! Tā uz vienu minūtu iesdovska kungs. Priekšādātāji, es domāju, ka mums jāsturs ļoti piesardzīgi un uzmanīgi, kad runājam par šo jautājumu. Kā jau teicu debatēs Mišela kungam, es domāju, pirmām kārtām ir jārespektē dalību valstis, viņu ļoti dažādās tradīcijas tieslietu jomā un tāpēc es nevarēšu pieņemt šo priekšlikumu un, Makovejs, un balsot par Makovēs kundzes ziņojumu, jo, manuprāt, tas iet pretrunā tam, ko es nu pat teicu ja deviņas dalībvalstis jau ir informējuši mūs, ka tās m, mm, uzliks veto šādu veidu priekšlikumam, tad mēs nevaram šeit runāt par vienprātību dalībvalstu starpā, vai tad nu tā? Un turklāt šis ziņojums, manuprāt, eh, radīs tikai tādu ļoti centralizētu struktūru, kas tad būs savās pilnvarās pāri dalību valstu prokuratūvām, st dalību valstu struktūrām, bet tiešām tas palīdzēs cīnīties pret noziedzību un krāpniecību, Ko tas palīdzēs pārobežu noziedzības apkarošanā? Es domāju, ka tā nevajadzētu rīkoties. Un jūs, godātie kolēģi, zināmā mērā eh, jau tagad runājot par šī, šīs prokuratūras pilnvaru paplašināšanu, bet, manuprāt, tas būs pārāk centralizēts pasākums. Paldies! Nākamais runātājs - Regners Kundze. Um, Jau desmit gadus tiek runāts par to, ka ir nepieciešams izveidot Eiropas uh, uh prokuratūru un uh, padoms um, pārstāvi nav klāt. Un arī gribu atgādināt par Grieķijas uh, kukuru, kukurūzu kādā gadījumā. Uh, un uh, e, kopiena tiesa uh, tik ka atzina, ka ir Eiropas intereses ir jāaizsargā tāpat kā nacionālās intereses. Toreiz gāja gadījums par kādu ļoti konkrētu lietu. Un mums ir jāstrādā tā, lai mēs aizsargātu gan šo nacionālo iespēju izveidi, gan arī apkarotu korupciju un domāju, ka tas ir tikai loģiski šeit parlamentā. Un otrkārt gribu tiem, kas šaubās, uh, un šīm šaubām, ko es eh, dzirdēju, es gribētu atgādināt Lisabons līgumu, kas īpaši uzsver to, ka jācīnās pret smagiem ekonomiskiem un finanšu nodarījumiem un eh, noziegumiem, un domāju, ka Makovei kundze šai kontekstā ir ļoti būtiski darba veikusi. Paldies, tagad Jureka kungs vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Dalībvalstis ir uh, izveidojušas uh, es un nedrīkst to apšaubot, jo tad mēs apšaubām mūsu sadarbību. Mēs uh, redzam, ka ES maina savu darbības lomu. Sākumā kopējai valūtai būt, bija jābūt tirdzniecības līdzeklim un tagad tā kļūst par budžeta līdzekļu. Tas ir līdzīgs gadījums arī ar Eiropas prokuratūru. Jeb Priekšējā runātāja atsaucās uz uh, līguma 46. pantu. Taču 4. pants uh, šajā pašā līgumā nosaka kompetences paplašināšanu, un šeit mēs runājam par Eiropas prokuratūru. Tātad, ja Eiropas uh, Savienība to raksturo kopēja interese, tad, tad mēs nevarēsim veiksmīgi strādāt, ja pārāk daudz uh, uh, kopējo institūciju tiks izveidotas. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Piec runātāji uzstāsies un pirmais runātājs Voskungs. Vielen dank! Ähm, Paldies! Paldies sākumā. Gribu apstiprināt eh, to, ka Eiropas eh, prokurora ieviešana ir nozīmīga. Un tādēļ eh, tā šādā izpratnē arī rīkosimies. Kopumā es būtu atbalstījis tādu kopēju konceptu, lai ne tikai būtu prokurors, bet gan arī struktūras un iesaista tiktu pilnveidotas. Uh, Nu, proti, kas notiks ar eiro just, kā tur um, viss precīzi izskatās. Kā mēs turpināsim darbu ar uh, Eiropolu un uh, Eirojust, kādas būs procedūras, tas viss nav īsti skaidrs. Un tādēļ būtu um, bijis labāk, ja šis kopējais koncepts tiktu īstenots. It īpaši uh, būtu um, arī labi, ja uh, būtu skaidrība visā šajā procedūrā, kas uh, arī nav tik ļoti vienkārši, uh, īpaši uh, parlaments un padoms nostāja attiecībā uz eiro just būtu bijis daudz labāk, ja būtu vienots koncepts. Paldies! Paldies, Andrus kundze, vienu minūtu. Paldies. Mūsu nostāja par Eiropas prokuratūru nav viegli pieņemt, jo mēs vēl neesam detalizēti iepazinušies ar padomus nostāju, bet pamatā um, argumenti par prokuratūras izveidi ir pārliecinošāki, ja vien tiks nu, nodrošināt priekšnosacījumi par prokuroru neatkarību. Simtiem miljonu vai pat miljārdu katru gadu tiek zaudēti no Eiropas Savienības fondiem krāpniecību dēļ Un apvienotā karaliste pretēji tam, ko agrāk dzirdējāt, tomēr neuztver pietiekam nopietni šos jautājumus. Ja jūs salīdzinat 36 lietas, kas eh, Vācijās tika nosūtītas eh, apsūdzības uzrādīšanai eh, ir daudz vairāk nekā apvienotajā karalistē. Mums ir nepieciešama arī precīza statistika par krāpniecības gadījumiem šajā jomā. Apvienotā karalistē Eh, minēt viņu kā piemēru, tas absolūti neatbilst patiesībai. Paldies! Nākamais runātais - Vojcehovska kungs. Pani przewodnicząca! Idea powołania prokuratury europejskiej. Paldies, priekšsēdājs kundze. Šī ideja, kas kļūst par realitāti, proti Eiropas prokuratūras izveida, turpina ļoti negatīvu tendenci, aizvien mazāk naudas un aizvien vairāk uh, uh, varas, aizvien mazāk palīdzības un uh, aizvien vairāk represiju. Atgādināšu, ka Eiropas Savienības budžets ir mazāk nekā NKI un ES vara uh, savukārt uh, virzās uz simtprocentīgu kontroli. Uh, par to, kas notiek dalībvalstīs. Es nepiekrītu šādai attīstībai, nepiekrītu šādām izmaiņām. Es domāju, ka ES būtu jābūt institūcijai, kas ir domāta, lai palīdzētu pilsoņiem, kas uh, sniedz roku pilsoņiem, nevis veica represijas. Tas ir tas, kādēļ neatbalstu Eiropas prokuratūras izveidu un nedomāju, ka Nacionālā prokuratūra jāaizvieto ar Eiropas prokuratūru. Paldies. Bilbao kundze. Gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, gribēju paust atbalstu Eiropas eh, prokuratūras izveidei, jo tad eh, ar lielāku neatkarību un efektivitāti var apkarot korupciju, kas ir ES. Es gribētu piedāvāt, lai pārobežu noziedzīgi nodarījumi tiktu apkaroti, sākot ar starptautisko terorismu un citiem. Uh, tā struktūra, kā tiek piedāvāta, garantētu arī neatkarību un varētu apkarot terorismu un krāpniecību pretēji es varētu neatkarīgi izmeklēt tad neatkārtoties tā darbība, kāda ir nacionālā līmenī, piemēram, arī Spānijā, kurās valdošās partijas um, var rīkoties atbalstot dažādus uh, zoļus un, piemēram, arī uh, uh, citādi ietekmē, piemēram, kompjūter sarakstu, sa, saturu izdzēš uh, vai veids citas darbības. Paldies tagad Javārkungs. Paldies priekšsēdājs kundze attiecībā uz ES budžetu un noziedzīgām darbībām, kas ar to saistītas jāsaka, ka domājot par to, ir jāizveido šī iestāde. Daudzi tam piekrīt, taču dažas dalībvalsts ir pret, jo baidās. Kādēļ šīm dalībvalstīm ir bail? Tādēļ, ka šāda iestāde var būt nērta valdībām, kas pašas ir iesaistīts korupcijā. Tādēļ tiek mēģināts padomē apvienot spēkus pret to, lai uh, radītu tādu, nu, būtiski tādu satīklājumu tā vietā, lai izveidot eh, uh, šo iespēju, jo uh, tas uh, pārņemt arī nozīmīgs uzdevumus. Tagad par uh, PVN un PVN krāpšanos uh, dažas dalībvalsts apzināti grib uh, izvairīties. Mēs uh, varam tikai tādu priekšlikumu pieņemt kas uh, izveido tādu ļoti spēcīgu Eiropas prokuratūras uh, iestādi. Paldies! Paldies tagad komisārs kundzei Jurovai vārdu. Dāmas un kungi, paldies par šo diskusiju, paldies par paustajiem viedokļiem, protams, īpaša pateicība tiem, kuri pauda atbalstu priekšlikumam izveidot Eiropas prokuratūru. Vēlos jums apliecināt, ka cīņa pret korupciju un krāpniecību ir viena no visaugstākajām prioritātēm komisijas darbā un arī manā darbā. Esmu patiesi pārliecināta, ka mums ir nepieciešama neatkarīga Eiropas prokuratūra, kas harmonizēs procedūras un veiks kriminālu noziegumu eh, izmeklēšanu gadījumos, kad tiek skārtas Eiropas Savienības finanšu intereses un dos taustāms rezultāts. Eiropas Savienības nodokļu maksātāji ir pelnījuši to, ka ir šāda ierīce, satvenas iestāde, eh, kas eh, aizsargās viņu tiesības. Es eh, runāju par vienu līdz diviem miljārdiem eiro gadā, kas varētu tikt aizsargāti vai atgūti šādos krāpniecības gadījumos un tad tie varētu tikt atgūti un izmantoti eh, kā līdzekļi struktūra fondos, godīgos projektos. Tad, kad runa par tik lielas naudas summas aizsargāšanu, tad salīdzinošī izmaksas, kas rodas izveidojot Eiropas prokuratūru, eh, liecina par, manuprāt, labu izmaksu un atdevs attiecību šī būtu specializēta iestāde, kas sadarbosies ar Olaf un Eurojust. Voskungs ļoti pareizi norādīja, ka ir nepieciešams ļoti precīzi aprakstīt procedūras un sadarbības princips starp Eurojust, Olaf un Eiropas prokuratūru. Vēl daudz kas ir darāms, Mums ir skaidri jānodala kompetences centrālā līmenī un nacionālā līmenī, jāizveido caurskatām procedūra amatpersonu iecelšanai. Esam jau sagatavojuši neatkarības, godīga un profesionālisma e, priekšnosacījums e, kā kritērijus. Jums ir taisnība runāt par procesuālajām tiesībām. Eh, dalību valstīs eh, nevar tās vienkārši upurēt, tās ir jāiestrādā Eiropas prokuratūras darbā. Un pēdējais komentārs par dzelteno kartīti, ko Eiropas prokuratūra saņēma no vairākiem parlamentiem dalību valstīs. Šīs dzeltenās kartītes es neuzskatu par tādu pabeigtu lietu. Es sazinājos ar šiem parlamentiem, un daži no tiem eh, eh, tos arī apmeklēju, un es centos paskaidrot, eh, kā mēs virzamies uz priekšu ar šo priekšlikumu, ka ir paredzēti aizsardzības mehānismi, lai netiktu pārkāpts subsidiatāts princips, ka te ir decentralizēta struktūra paredzēta, pārskatīšana un nacionālo tiesu piekritība tiks saglabāta tā, kā arī būs citas normas. Un esmu saņēmusi samērā pozitīvu reakciju no šo nacionālo parlamentu puses un ceru, ka ar šādu paplašinātu saziņu mēs spēsim eh, nonākt pie secinājuma, ka vairs nepastāv bažas par subsidiatātes principu pārkāpumu. Dāmas un kungi, vēlas jums vēlreiz pateikties un vēlētos lūgt jums rītdien balsojumā atbalstīt Eiropas prokuratūras izveidu. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Un tagad noslēgumā vārds uz divām minūtēm referentei Makovejas kundzei. Paldies, tās bija ļoti interesantas diskusijas un es mēģināšu atbildēt uz um, dažiem jautājumiem, par kuriem tik uzdot jautājumi. Nu, sākumā tāds retorisks jautājums. Uh, Eh, esmu šo informāciju saņēmusi. Tās dalība valstis, kas ir pret, vai tās ir noteikts politiskas partijas, un cik daudz eh, pašu izmeklēšanas eh, rezultātā dalība valstīs ir atgūti līdzekļi, vai daudz ir atgūts, vai nav daudz atgūts, un varbūt, ka. Kā tās nemaz nevēlas, vai kāds pārbauda, vai tās ir labi strādājusi vai nē. Un o, otrs aspekts, kas arī ir ārkārtīgi nozīmīgs, runājot par e, Eiropas prokuratūru. Eiropas nodokļu o, maksātāju o, līdzekļi. Mēs esam tos visus o, tā kā salikuši vienā grozā. Un līdz ar to mums visiem ir eh, jāsargā šie līdzekļi. Ja kādā valstī labi tiek veikta eh, izmeklēšana un arī eh, procedūras noslēgtas, taču citās valstīs tas tā nav, tad tas nozīmē, ka arī tiem no, pilsoņiem nozog, ko, kurās, kur ir tajās valstīs, kurās labi strādā šīs iestādes. Īpaši gribu teikt Holandas um, pilsoņiem un kolēģiem, kas par to runāja Viņi saka, jā, mēs jau ļoti labi izmeklējam, jā, tā tas ir, taču citās dalību valstīs tas nav tik ļoti labi. Un, kā jau teicu, runa ir par kopējiem līdzekļiem. Trešais jautājums. Prokuratūras neatkarība attiecībā uz valstu lēmumiem. Negresko kungs to pasvītroja un um, likās, ka tas bija ļoti nozīmīgs princips. Rumānijā uh, parlamentā viņa pārstāvētā partija balso pretēji. Protams, ka Eiropas prokuroriem jābūt neatkarīgiem gan no dalību valstīm, gan no centrālajām iestādēm. Tas ir tā formulēts šajā ziņojumā. To esmu formulējusi un to uzsveru. Un vēl ceturtais. Arī krimināla nodarījuma par PVN izmantošanu, pret tiem vērsīsimies. Uh, Un tāpat uh, skatīsimies arī, kas notiek uh, iestājas kandidātu valstīs, kuras saņem no mums līdzekļus. Mums jāapkaro jebkuru veidu līdzekļu neliederīgi izmantošana krāpniecība. Kolēģi, līdz ar to ir noslēgušās debats par šo.